balsosim attiecīgi kā paredzēts, un tagad ķersimies pie nākamā ziņojuma. Tas ir Lēnes kunga ziņojums, priekšlikums <clears throat> par vismazākajām uzņēmēju darbības vienībām. Priekšsēdētāja kungs, dāmas un kungi, šajā ziņojumā mēs runājam par kādu projektu, kur ir atbalstījis parlaments jau daudzu gadu garumā, un mēs ļoti ceram, ka šis projekts beidzot novedīs pie sekmīga rezultāta Mēs gribam runāt par mikro uzņēmumiem, par vismazākajām uzņēmējdarbības vienībām. Tās ir tiešām ļoti mazas vienības, mil, maziņi uzņēmumi eh, kur ir ļoti neliels darbinieku skaits, minimāla peļņa ar lokālu ietekmi. Varbūt kaut kāds eh, neliels eh, maizes cepēt, neliela ceptuve vai varbūt kā, kāda neliela darbnīca tie ir ļoti nelieli uzņēmumi un padome kopā ar parlamentu ir strādājis pie uzņēmumu tiesību paketes. Mēs esam pieņēmuši vairākus ziņojumus. Tomēr jāsaka, ka mūsu darbība ar padomi nav bijusi vēsturiski visai veiksmīga rezultātā. Pirms vairākiem gadiem parlaments vienbalsīgi pieņēma rezolūciju aicinot komisiju rīkoties, eh, izdarīt tā, lai komisija tomēr atbalstītu šo iniciatīvu, atbrīvot no gada pārskatiem noteikts uzņēmē darbību vienības. Eh, tātad mūsu mērķis ir skaidrs, mēs gribam atvieglot darbību maziem uzņēmiem, bet tajā pat laikā ir skaidrs, ka eh, Eiropas komisija ir arī vērsusies pie štodarbu grupas, kas ir strādājusi ar administrīvās logu samazināšanu, un šajā grupā, augsta līmeņa grupa tā ir, tur tiek runāts par to, ka ir jāsamazina šāds loks. 4,3 miljārdi eiro ir iespējams ietaupīt šādā veidā, un tieši šie vismazākie uzņēmumi cieši visvairāk no administratīvās loga. Te jāsaka, ka šis e, komisijas priekšlikums tiešām ir tā kā birokrātijas samazināšanas e, pionieris, un birokrātijas samazināšana mums Eiropas Savienībā ir ārkārtīgi svarīga Te ir vesela rinda eh, dažādu pamatojumu, kāpēc šim priekšlikumam ir labs pamats. 78. Eh, gadā bija jau kā direktīva, un mm, tad uzņēmēja tiesību direktīva, bet tā pārsvarā tik domāt lieliem uzņēmiem, nekad netika attiecināta uz maziem un vismazākajiem uzņēmiem. Jāsaka, ka šie vismazākie ir palikuši tā kā novārtā, ir nepieciešams šiem maziem uzņēmiem strādāt pie bilancēm, pie dažādiem pārskatiem un jāsniedz visi šie papīri tikpat lielā mērā kā lieliem uzņēmiem. Jāsaka, ka tas nav vajadzīgs. Vai vismazākajam uzņēmumam ir nepieciešams kredīts? Jā, bet tad atkal ir nepieciešams iesniegt bilanci, dažādas pārskatus. Uh, Un arī visi šie papīri, visas šīs bilances un uh, finanšu dokumentu pārskati nevienmēr palīdz maziem uzņēmumam tikt pie kredīta. Tad varētu teikt, ka šo dokumentu radīšanas pozitīvais rezultāts bieži vien ir nulle. Un kā ir ar uh, apgrozāmiem līdzekļiem, kā ir ar likviditāti? Arī šajā ziņā uzņēmumam ir daudz kas darāms, Un skatoties uz tipiskiem ziņojumiem, nevienmēr var saprast, kāda ir situācija ar apgrozāmiem līdzekļiem šajā bilancē vai pārskatā. Jūs redzat tā kā fotogrāfisku uzņēmumu, un jūs pat nevarat izvērtēt, vai šim uzņēmumam var dot kredītu vai arī ne. Šeit nevarētu runāt arī par konkurētspēju kā pamatojumu, jo ir atsevišķas valstis, kas uzskata, ka, lūk, mikro uzņēmumi nemaz nav iesaistīti pārobežu tirsniecībā, mazie uzņēmumi darbojas tīri lokāli, viņi nav daļa no iekšējā tirgus, viņi ir pavisam savādāk, iekšējais tirgus ir laba lieta, bet eh, mums ir jādomā par pārobežu tirzniecību Tad mums ir jāizbeidz šī nelabvēlīgā prakse. Mums ir jāpieņem šis ziņojums un tad jādara viss, lai padomi ķertos beidzot pie lietas. Vajadzētu, lai šis lēmums būtu pieņemts. Mēs ļoti ceram, ka tas tiks panākts, jo tā mēs atbalstīsim uzņēmumus. Barņēra kungs, divas minūtes. Euh, Priekšsēdētāji, es vispirms gribētu apsveikt abu referentu paveikto darbu. Lēns kungs un Dirks Šterks, kur strādāja pie šī jautājuma. Un kā jau Lēns kungs sacīja, komisijas direktīvas priekšlikums atbilst parlamenta vēlmēm parlamenta rezolūcija ir pieņemta 2008. gada 18. decembrī, un tā aicināja komisiju sagatavot likumdošanas priekšlikumu, lai mikro uzņēmumi varētu tikt izslēgti no direktīvas pielietojuma sfēras. Paralēli augsta līmeņa grupa pār administratīvās logas samaz, samazināšanu, kuru vada Štoibers, skaidri izteicās pār labu šim priekšlikumam. Un visbeidzot, E, Eiropas ekonomikas e, un sociālo lietu komiteja arī atbalstīja šo vienkāršošanas priekšlikumu grāmatvedībā. Cik tālu mēs esam tikuši? Kāpēc šis e, pasākums ir svarīgs? Tas dos iespēju dalībvalstīm vienādot pārskatu veidošanas sistēmu, veidot vienotu pārskatu sistēmu. Un šī jaunā uh, sistēma krietni vien varētu samazināt izmaksas šīm struktūrām. Jūs runājāt par vairākiem miljardiem uh, pakalpojumu maksā, kas, uh, kas tiek vērtēts 6,3 miljārdu eiro. Un uh, tas pamato arī to, ka mēs debates vedam līdz galam par šo tēmatu, lai varētu runāt par Eiropas mikro uzņēmumiem. Un tāpēc es arī aicinu maksimāli drīz pieņemt priekšlikumu par šiem mikro uzņēmumiem. Un ja tas mums ir jāskatā saistībā ar grāmatvedības direktīvu, un kā to norādīja Eikon komiteja, tas eh, var aizņemt vairāk laika, pat vairākus gadus, kamēr eh, šis instruments ir mūsu rīcība. Tāpat arī es esmu uzklausījis kritikas un, un priekšlikumus no visām pusēm, un es gribētu tagad pieminēt trīs konkrētus eh, punktus šajā sakarā. Pirmkārt, priekšlikums dod dalībvalstīm opciju izvēlēties, vai e, piemērot vai nepiemērot šo pasākumu. Tas nozīmē, ka e, dalībvalstis, kas to vēlas, var paturēt spēkā esošos noteikumus šobrīd, nemainot savu nacionālo likumdošanu. Otrkārt, es gribu pasvītrot, ka šis priekšlikums ir paredzēts, lai varētu vienkāršot e, pasākums un arī ņemt vērā subsidiaritāti, lai uzņēmumi izprot iekšējo tirgu. Mums nav jāuzspiež likuma Eiropas līmenī, tad, ja tas nav tik tiešām nepieciešams. Un es domāju, mikro uzņēmumu gadījumā eh, pārliecīgi daudz notiekumu ne, nav pārlābu. Treškārt, uh, E, tas nenozīmē, ka mēs atsauksim vai svītrosim visas grāmatvedības un atskaites prasības mikro uzņēmumiem. Jūri komitejas atzinums ir pilnīgi skaidrs šajā sakarā. Ir jāpatur attaisnojoši dokumenti, kas konkrēti ilustrē e, īstenotās transakcijas un e, šo uzņēmumu finanšu situāciju. Un pirms es turpinu uzklausīt tagad jūs, es gribētu aicināt parlamentu atbalstīt šo priekšlikumu Iesaistītās puses gaida lēmumu, un es domāju, ka parlamenta spēcīgs signāls ir nepieciešams, lai varētu šo dosie virzīt uz priekšu. Un mēs visi atbalstām vienkāršošanu, un manuprāt, šis priekšlikums var kalpot par piemēru ļoti pozitīvi, un es ceru, ka arī maksimāli tad e, mēs varēsim šo priekšlikumu izmantot ekonomikā. Paldies! Paldies! Un... Econ comitees vārdā Sterksa kungs. Ik ben blij dat het standpunt van de Commissie Economische Zaken voorgelegd kan worden. Yes, priekšsēdētājs, jā. Ja. Es ehm, esmu gandarīts par iespēju prezentēt ekonu komitejas viedokli plenārsēdē. Manuprāt, ir nepieciešams mazāk administratīvo izmaksu mikro uzņēmumiem. Ir jānošķir mazie un lielie uzņēmumi pilnīgi skaidri, taču mēs domājam, ka šajā gadījumā mērķis nav ticis sasniegts. Ja nav gada pārskatu, tad būs ļoti grūti maziem vidējiem uzņēmumiem eh, saņemt informāciju pār viņu eh, komerciālajiem partneriem. Un bū, ir atšķirības dalībvalstīs. Tas eh, tomēr nevarētu būt visai izdevīgi atsevišķiem mikro uzņēmumiem, kas nav specializējušies specifiskos jautājumos. Mēs gribētu, lai detalizētu šis jautājums tikt skatīts Es domāju, ka ir jārunā ne tikai par pozitīviem, bet arī par negatīviem pasākumiem, ir jādomā par direktīvu par uzņēmējdarbības tiesībām, un e, vienkāršošanās skaidri vajadzētu šīs lietas norādīt. Bu, ir e, ir jābūt patiesai administratīvai e, vienkāršošanai. Nākošais runātājs ir Švifkas kungs. Paldies! Dāmas un kungi! Mēs zinām, cik lielā mērā mikro uzņēmumi atšķirās no mazajiem un vidējiem uzņēmumiem, un katrā ziņā tos nevar salīdzināt ar lielajiem uzņēmumiem. Manuprāt, dažādas birokrātiskās problēmas kas ietekmē mikrouzņēmumu darbību un faktiski ienes ļoti mazus ienākumus, rada lielas problēmas. Es domāju, šis gads ir ārkārtīgi svarīgs, lai mikrouzņēmumi izdzīvotu. Tikai 60%, kā mēs zinām, vispār šo uzņēmumu izdzīvo pirmajā eksistences gadā. Tas būtu jāatcerās. Daudzās dalību valstīs mikro uzņēmumi veido 90% no visu uzņēmumu summas, un ārkārtīgi ir svarīgi veikt šo diskusiju par administratīvās slogas samazināšanu tieši šiem uzņēmumiem. Ir svarīgi, ka šai diskusijai nevajadzētu domāt tikai par to, ka kaut ko vajadzētu vienkāršot, uh, bet arī skatīties vispār uz grāmatvedības prasībām, runājot par to vienkāršošanu, kas varētu samazināt izmaksas. Šī vide nozīmē arī to, ka mums jādomā par šo uzņēmumu nodokļiem kopumā. Ja mēs patiešām gribam atvieglot to eksistenci, uh, Mums vajadzētu skatīties, kā lielās kompānijas risina šos jautājumus. Tātad ir kādi standarti, kas arī var samazināt izdevumus. Ja mēs sabalansējam izdevumus no vienas puses un ieguvumus, kādus, uz kādiem varētu cerēt mikro uzņēmumi, tad jāsaprot, ka ir nepieciešama arī ļoti liela informācija par visiem šīm problēmām. Domāju, ka finanšu krīzes apstākļos ir jāveic ļoti nopietnas pārmaiņas. Paldies! Kas teiks? Paldies, priekšsēdētāji, komisārkungs, dārgie kolēģi. Kā jau sacīja referents, šis direktīvas priekšlikums e, ir radies pēc balsojuma par, parlamentā, un arī jūs, komisārkungs, to atgādināja. Tomēr mana grupa ļoti kritiski raugās uz šo priekšlikumu. Tāpēc, kā tas var vērsties pret to, ko mēs atbalstam, mēģinot atvieglot eh, nāst uzņēmumiem, mēs varam graut eh, caurskatāmības noteikums, kas ir nepieciešams tos pārvaldībai un viņu aktivitātes dinamikai. Vispirms ir pilnīgi skaidri eh, jānorāda ja par uh, slieksnis, uh, pirms kura vai aiz kuras sākās uh, mikro uzņēmumi Tad, kad mēs runājam par strādājušo skaitu 10 līdz 12, par uh, apgrozījumu, daudzās dalībvalstīs tas attiec ļoti daudziem uzņēmumiem. Iespējams, ka šie uzņēmumi ir vietēji rakstura un tirgu, uh, kopienas tirgu nav klātesoši. Tomēr nepieciešamība nākt klajā ar grāmatvedības noteikumiem. Šiem noteikumiem ir jābūt spēkā ik reizi, kad uzņēma saskaras ar banku, ar partneriem vai, vai eh, ar fiskālām institūcijām, ekonomiskām vai sociālām iestādēm. Un grāmatvedības noteikumi šajās gadījumos būs eh, jāņem vērā. Un varbūt nāksies maksāt vēl dārgāk nekā eh, runājot par regulāru grāmatvedību. Es neredzu nekādu progresu šeit. Vai, eh, vai grāmatvedības pienākums tiek uzlikts visos gadījumos? Šeit nav runa tikai par konkurenci. Šeit ir runa par ekonomikas integrāciju eh, un par vienlīdzīgu izturēšanos pret visiem Eiropas Savienības uzņēmumiem. Tādējādi Eh, eh, uzskaites eh, operāciju vienkāršošana MVU ir nepieciešama. Trīs iniciatīvas ir paredzētas šai sakarā. Vai tas būtu priekšlikums, par kur mēs runājam šodien, vai tas būtu IFRS, vai tās būtu trešās un septītās direktīvas pārskatīšana, kurai Eiropas komisija uh, Eh, drīzumā nāks klajā ar priekšlikumiem, un šie priekšlikumi mums tika apsolīti 2010. gadās. Šķiet, ka 2010. Eh, mēs tos nesagaidīsim, tomēr es nedomāju, ka šī termiņa eh, pagarināšana būtu pietiekams iemesls lai sasteigtu un padarītu darbu līdz pusēji. Runājot par šo priekšlikumu, varbūt tie neizpaudīsies analoģiskā veidā. Un varbūt priekšsēdētāji būtu labāk uzņēmumiem sniegt vienotu un visaptvarošu un globāli atbildi, kas dos iespēju gan vienkāršot pasākums, gan ņemt vērā mazo vizdējo uzņēmumu ikdienas dzīvi. Pašreizējā problēma ir tāda, ka Eiropas komisija velk garumā direktīvas pārskatīšanu, spiedāvāšanu, un tas uh, ietekmē mūs negatīvi. Es aicinu pātrināt dialogu, uh, kas ir šķeltniecisks Eiropas ekonomikas vidē, un veikt uh, ietekmes izpēti. Paldies! Nākošais runātājs Steins. Liebe Kollegen, Als Schattenbericht. Kolēģi. Kā Aldes ēnu referente, es nesaprotu, kā vispār var iebilst pret mikro uzņēmumiem un to atbrīvošanas no šī pienākuma. Mēs nerunājam par milzu ekspertētājiem, kas varētu radīt zināmas problēmas pagaidiet, tad, ja iepriekšējais runātais pabeigs, tad es varēšu, jūs varēsiet runāt. Paldies, paldies. Lūdzu, turpiniet. Tātad mēs nerunājam par vidējām uzņēmumiem, kas eksportē lielā apjomā, bet par maziem uzņēmumiem, par maizes cepējiem. Mm floristiem un daudziem citiem mini uzņēmumiem. Mēs dzirdam Eiropas līmenī jau gadiem ilgi, ka maziem un vidējiem uzņēmumiem vajadzētu samazināt izdevumus saistībā ar birokrātiskām prasībām, ka viņiem ir jāpiesaista dažādi nodokļu speciālisti, kas sastādītu viņu tāmas un izdevumus komisija visbeidzot ir iesnieguši šo priekšlikumu, ko parlaments ir lūdzis jau gadiem ilgi, un tagad pēkšņi parādās rūpes un negatīva attieksme. Tikai ļoti mazai daļai no šiem uzņēmumiem ir vispār Eiropas kopienas, jeb Eiropas Savienības uh, sakari to vispār nevajadzētu reglamentēt Eiropas līmenī. Mums būtu jānodarbojas Eiropas līmenī tikai ar lielajiem uzņēmumiem, nevis ar mikro uzņēmumiem. Vēl kāds arguments pret ir tāds, ka uzņēmumi nevarēs bankās saņemt aizdevumus, jo viņiem nebūs šo datu. Taču tas nu ir pilnīgi greizi. Es kādreiz strādāju kā notāre, un man nekad nebija problēmu ar uzņēmumiem, runājot par mazajiem uzņēmumiem un to atskaitēm. Uh, dienvidu valstīs, par kurām mēs dzirdam ļoti ilgi un daudz, tās ir tās, kas vēlas saglabāt šos likumus. Taču, ja kāda Eiropas valste prasa to, jo pretējā gadījumā nodokļu iestādes nevar nodrošināt kārtību, tad acīm redzot nav ko brīnīties, ka šajās valstīs nevar ievākt nodokļus, nevar nodrošināt kārtību. Es domāju, šie priekšlikumi ir ļoti saprātīgi. Un uh, no juridiskās komitejas viss tas tika detalizēti izstāstīts. Kas teks vēlējās uzdot jautājumu? Vai jūs esat gatavi pieņemt jautājumu? Lūdzu, 30 sekundes. Steks kundze, vai jūs pieņemat to, ka priekšlikums būtu jā izskata runājot par tā rezultātiem, un tas varētu būt tas pats, kas teikt nē šim priekšlikumam? Jums ir 30 sekundes atbildēja. Ja es pareizi sapratu jautājumu, ja šis priekšlikums tiek noraidīts, tad eh, priekšlikums būs jāiesniedz no jaunas vietas, un šajā gadījumā tik tiešām vajadzēs domāt par ietekmes izpēdi. Un, kā jau es sacīju, mēs neesam pret e, grāmatvedības notiekumu vienkāršošanu MVU. E, bet tā kā ir bijis tik daudz direktīvu un pasākumu, ir eh, tomēr situācija jānoskaidro. Mēs domājam vienkārši, ka šis priekšlikums lietas nevienkāršo, bet uh, atņem drošību uzņēmumiem. Ikirija Svinburn, Jāna Lepto. Svinburna kungs, lūdzu. Kundze, atvainojiet priekšlikums piešķirt šo izņēmumu, tas nav perfekts. Un mēs gribam atbalstīt ekonu komitejas priekšsēdētāju, ziņotājs Erka kundzi. Mēs e, tomēr gribam, lai šis sloks būtu samazināts, un mēs ļoti ceram, ka šis priekšlikums tiks skatīts kopā ar 4. un 7. direktīvas pārskatīšanu. Mēs uzskatām, ka priekšlikumam ir jābūt plašākam. Komisijas ietekmes izvērtējums arī izraisa bažas, šķiet, ka tas nav pārāk plaši. Tomēr šajā ekonomiskā grūtība periodā ir ļoti svarīgi atcerēties, ka ik viens pats mazākais solis, tas, ir, tas mums palīdzēs. Un ja mēs atbalstīsim šo te institīvu, es uzskatu, ka vismaz viens uzņēmums manā vēlēšanu apgabalā arī iegūs labumu, lai arī tā nebūs sudraba loda, tomēr būs kaut kas, kas mums palīdzēs mēs uzskatām, ka vajadzētu palīdzēt uh, uzņēmumiem šajos grūtajos laikos. De, Jong, ja De Jonga kungs. Paldies, priekšsēdētāji. Paldies, priekšsēdētāji. Esmu gandarīts, ka Eiropas Savienība veido noteikumus, bet dažkārt ir pārāk daudz šo noteikumu un ir uh, notiekam, kas attiecas uz, uz darbībām tirgos, kas ir ļoti sarežģītas, bet nosacījumā attiecībā uz gadu pārskatiem ir nepieciešami lai varētu nodrošināt eh, caurskatāmību ekonomikās lietās. Un mikro uzņēmumiem ļoti bieži administratīvās eh, formalitātes rada problēmu. Ja pienākums uh, ir sniegt informāciju, tad ir. Vai, ja šis pienākums eh, tiek atsaukts, tad kādas tad būs prasības? Vienmēr ir gadu pārskati, bet, ja mēs vēlamies, lai būtu, varētu nodrošināt darbību un paļāvību, ja mēs vēlamies eh, nodrošināt eh, simtprocentīgu kontroli, un tādā gadījumā tomēr, ja mēs nevaram visos gadījumos sagaidīt simtprocentīgu atosināšu dokumentu uzrādīšanu, vismaz mikrouzņēmumu gadījumos. Es domāju, ka šeit ir runa par uzņēmumiem, no kuriem varētu gūt labumu daudzi mikrouzņēmumi un ka tas varētu būt noderīgs ekonomikas nozarei. Tartmūrs. Uh, Krāps. Šobrīd apvienotā karalistē bezdarbs ir sasniedz 20% līmeni, Francijā 24% bezdarbs jauniešu grupā, 25% Itālijā, 39% bezdarba līmenis ir Spānijā, lielie uzņēmumi atlaiž darbiniekus pēdējo divu gadu laikā, viņi turpinās rīkoties tieši šādā veidā. Un vislabākā cerība bezdarbniekiem ir tiešām atbalstīt mazos un mikro uzņēmumus. Tomēr Eiropas Savienības direktīvās ir grūtības. Mazie uzņēmumi nevar saskaņot šiem direktīvām darboties veiksmīgi. Eiropas Savienības regulas bremzē uzņēmumu attīstību. Un pir pirmo reizi pēc ilgiem laikiem komisija dara kaut ko jēdzīgu, cenšas atbrīvot uh, mikro uzņēmumus no noteiktām atskatīšanās saistībā. 1,7 uh, miljoni ir mikro uzņēmumu skaits apvienotā karalistē, ja šie uzņēmumi uh, pieņems darbā vienu papildu personu katrs uzņēmums, tad eh, šo sasāpējušo bezdarba problēmu mēs varēsim gandrīz vai atrisināt. Sterksa kungs un viņa kolēģi ir pret šo institīvu. Viņi izmanto sekojušas argumentus. Uzskat, ka atbrīvojums no pienākuma rakstīt atskaites, tas ir pretrunā vienotam vienotiem tirgumu. Tas ir pilnīgi smieklīgi. Tas ir galīgi nepieņemami. Un es zinu, ka ja šajā uh, parlamentā jūs kritizējat beļģus, tad jūs dabonat pa galvu, bet pirms 30 gadiem Lielbritānija usa, iestājās uh, kara darbībā, lai aizsargātu Beļģijas teritorijas. Starksta kungam tomēr ir jāpadomā, nedrīkst pilnīgi likvidēt Britu ekonomiku un Britu valsts suverenitāti kopumā. Ο κύριος Φέιο για... Uh, if you really feel it's absolutely necessary, Mr. Str Vējo kungs. Ja jūs vēlaties, jūs varat atbildēt, protams, bet ļoti īsi. Vai jūs pieņemat šo jautājumu? Sterka kungs, jūs varat atbildēt. 30 sekundes jums tiek dotas, Terka kungs. Eh, eh, tātad, ko Lielbritānija darījusi priekš mums pirms tik daudz gadiem? Paldies par atgādinājumu. Un tad man radies ir arī jautājums jums, ja jūs uzdodat eh, komisijai uzdevumu pārskatīt divas direktīvas, kas ir plānotas pārskatām šai gadā, un ja jūs gribat, lai būtu tāds ietvers visaptveroši, vai tiešām tādā veidā mēs panāksim mūsu mērķi administrīvās logas samazināšanu. E, Grāvs Datmūrs e, kaut ko saka no zāles. Jā, atbild. E, Maziem uzņēmiem ir nepieciešams administratīvi atvieglot darbu, un tas ir jādara tagad un tulīt. Tālāk, Fejo kungs, divas minūtes. Senhor Presidente, eu queria começar por felicitar o nosso colega Helena Priekšsēdētāji, es gribētu pateikties Lēna, Lēnar kungam par šo ziņojumu. Lēnas kungam. Es gribētu pateikties e, ziņotājiem Lēnes kungam par gatavību izvērst dialogu, par gatavību risināt šo jautājumu, palīdzēt mikro uzņēmiem. Mūsu diskusija šodien ir noteikta vēsture, bet e, nedrīkst aizmirst, ka šodien mums ir krīze un uzņēmumiem ir jāpalīdz šajā situācijā, ir jācenšas atbrīvot no nebeidzīga administratīvā sloga un tas katrā ziņā neietekmēs Eh, finansiālo caurskatamību, jo pārskat par nodokļiem joprojām ir saglabāti. Eh, šeit ir pavisam cits jautājums. Ir gada pārskats un ir finanšu informācija. Un tad vēl ir atšķirības un lieliem un maziem uzņēmiem. Jūs nevarat attiekties pret lieliem un maziem vienādi. Tagad mums beidzot ir jāķeras no vārdiem pie darbiem. Tagad beidzot mums ir iespēja aizsargāt Eh, kādu sistēmu atbalstot vienkāršotu pasākumu maziem un vidējiem uzņēmiem, rezultātā mēs eh, panāksim augstāku nodarbinātību un arī izaugsmes tempi būs lielāki. Diemžēl mēs redzam, ka Eiropā ļoti daudzi mazie uzņēmumi nevar veiksmīgi funkcionēt, un tāpēc mums ir jābeidz runāt, mums beidzot jāķeras pie darbiem. Tāpēc arī tā partija, kuru es pārstāvu, arī mūsu nacionālā parlamentā, mēs nācām klajām ar, ar līdzīgu institīvu. Un es arī lūdzu, lai visi portugāļu deputāti eh, atbalstītu šo pasākumu. Tādā veidā mēs eh, arī palīdzēsim mūsu valstī, Portugālei. Varbūt varēsim arī atrisināt šo mm, Portugāles bloķēšanu situāciju padome. Eh, tātad mums ir jābeidz šis solis, tas palīdzēs krīzi likvidēt un arī atvieglos birokrātisko slogu. Paldies. Regners kundze, divas minūtes. Paldies. Mērķis ir samazināt šo administratīvo slogu, un to mēs, protams, visi gribētu atbalstīt grāmatvedības sloks, protams, mikro uzņēmumiem ir lielāks nekā lielajiem uzņēmumiem. Taču vai ar šo priekšlikumu mēs varam sasniegt šo mērķi, īpaši, kad runājam par mikro uzņēmumiem? Kas teiks kungs arī jau minēja to. Mikro uzņēmumi bieži vien nemaz nav tik mazi. Austrijā mēs nerunājam par šādu jautājumu. Mēs vairāk runājam par uzņēmumiem ar ierobežoto atbildību. 90% no visām kompānijām Austrijā piesaista mazāk nekā desmit cilvēkus. Un, protams, atbildība par grāmatvedību, par atskaitēm ir svarīga un tai ir jābūt. Mums ir jāsamazina šis sloks, taču pilnīgi atteikties no tā, izslēgtos no direktīvas aptvērumu, manuprāt, nebūtu pareizi. Taču jāsamazina šis sloks būtu. Paška. Paldies. Kolēģi. Priekšsēdētāji kungs, ekonomiskā krīze ir ļoti skaidri parādījusi, ka Eiropa nespēj sacensties ar daudzām citām pasaules daļām, kur pieaugums, piemēram, Āzijā ir daudz straujāks. Struktūra Eiropā ir pārāk smaga, uzņēmumi ar to netiek galā. Ķīniešu, Indonēzijas, un citu valstu darbinieki nenodarbojas ar to, ka cauru dienu aizpildi dažādas atskaitas un formas. Cilvēkiem bieži vien jāsniedz informācija, piemēram, manā valstī četrām dažādām institūcijām. Uh, dažādiem apdrošinātājiem, statistiķiem, eh, dažādām citām organizācijām. Un, ja jūs kaut ko aizmirstat izdarīt, tad jūs soda. Bieži vien jums vispār atņem tiesības nodarboties ar uzņēmēju darbību. Šīs četras organizācijas nepārtraukti uzmācās uzņēmējiem un atņem tiem laiku. Es saprotu, ka nodokļi ir vajadzīgi, lai valsts varētu pastāvēt, taču pietikt ar vienu iestādi, kas varētu savākt šo informāciju. Ko tad mēs varam darīt? Mēs varam, protams, atcelt likumus, kas ir bezjēdzīgi, kas samazina administrāciju un ļauj mūsu ierēģiem arī normālāk strādāt. Vai arī, kā Mē, kā 1680. gadā mēs varam nonākt pie revolūcijas, kad cilvēks sitīs logus un taisīs dumpi. Karas kungs, dāmas un kungi. Esmu viens no priekšsēdētājiem intergrupā, kas nodarbojas tieši ar šiem jautājumiem. Un mēs, protams, visi gribam pirmajā vietā novietot šos mikro uzņēmumus un tāpēc atbalstam sloga samazināšanu un liberalizāciju. Dāmas un kungi, tas, ko mēs šodien šeit dzirdam, tas viss skan ļoti pievilcīgi Taču, ja tas būtu tik pievilcīgi, tad kāpēc visi neaplaudē, kāpēc visi neatbalsta, kāpēc tiek pievesti dažādi piemēri, kas faktiski ir vērsti pret vienkāršošanu? Kāpēc mēs visi neiestājamies kopīgi par to? Acīm redzot, ir kādi iemesli, vai tas ir saskaņojums ar Bāzeles dīvlīgumu. No vienas puses mēs atbalstam vienotu grāmatvedības procedūru, bet tagad mēs daļēji no tās atsakāmas. Mēs gribam panākt Eiropas risinājumu, Eiropas vienkāršojumu, nevis nacionālus risinājumus. Mēs negribam faktiski atbrīvot uzņēmumus no šīs sloga, bet nevienmēr tas nozīmēs vienkāršošanu, jo daudzās dalību valstīs tie paši dati tiks prasīti, tikai nosaukt šī prasība uz citā vārdā. Arī aizdevumu un kredītu došana varētu pasliktināties Un maziem uzņēmējiem tas varētu radīt problēmas, jo zudīs arī caurskatāmība. Ja kompānija vēlas izaugsmi, tai tomēr jāpakļaujas zināmiem noteikumiem. Un, manuprāt, dalība valstu brīvība varētu radīt problēmas. Es atbalstu Satvērt direktīvu tā varētu vienkāršot šos jautājumus. Paldies, priekšsēdētāji, komisāri, dārgie kolēģi. Mēs eh, samazināsim administratīvo slogu. Mums eh, tas ir pilnīgi noteikti jādara mazajiem vidējiem uzņēmumiem, eh, kuri ir tie, Eh, kas ir vissarežģītākajā eh, situācijā. Taču nevajadzētu kopā ar vanniņas ūdeni izliet no tās bērnu, jo tad, kad mēs runājam par uzņēmumu darbības, eh, uzņēmumu atrašanās vietu, mums ir jāizvairās no tā, ka šie uzņēmumi nonāktu sarežģītās situācijās eh, pārobežu izmaiņu gadījumos. Ir jāpanāk vienkāršošana, taču vajadzētu izvairīties no tā, ka eh, vieni pienākumi tiek aiz, no, aizvietot ar citiem piemēram, runājot par prasību pēc informācijas. Visi vēlas caurskatāmību, gan arotbiedrības, gan uzņēmumi. Visiem ir nepieciešams zināt, kā tās darbu, tie darbojas, ir nepieciešama laba grāmatvedība un pārskat, kas sniedz šo informāciju. Tādējādi es domāju, ka MVU pārstāvniecības daudzās Eiropas Savienības valstīs baidās, ka šeit varētu situācija veidoties ļoti sarežģīta, un es apzinos, ka komisijas nodomi ir vislabākie, un es respektēju kolēģi Lēnas un komitejas paveikto. Tomēr es nevaru atbalstīt šo ziņojumu. Es atbalstu to, ko pieprasa referents Steks. Tas nozīmē izvērtēt visa veida iedarbību un pēc tam veikt vispārīgu pārskatīšanu, kas bija paziņot 4. direktīvā par, direktīvā par uzņēmē darbības tiesībām. Tā tika paziņota šogad, uz šogadu, un es domāju, ka e, to nevajadzētu atlikt uz vēlāku laiku. Paldies! Tālāk divas minūtes lūdzu Rānēr kungam okay. ich habe den namen nicht verstanden entschuldigung. Äh, ich betrachte meine wortmeldung hier nunmehr wirklich als zusammenfassung. tas, ko mēs šeit dzirdējām par un pret šo direktīvu, es tagad cenšos apkopot to, ko dzirdēju. Es nedomāju, ka kāds šajā zālē būtu pret šo institīvu. Nebūtu tādu mūsu starpā, kas gribētu samazināt birokrātisko slogu mazajiem uzņēmiem. Bet eh, šķiet, ka šis uzdevums ir izdarīts pa pusei. Na, tas nav pabeigts līdz galam. Mēs zinām, ka mums ir nepieciešami likumi grāmatvedības loma, jomā, un um, ja arī uzņēmums ir maz, tomēr grāmatvedības dokumenti ir nepieciešami, tie ir pilnīgi vajadzīgi, jo ir nepieciešams arī parādīt ekonomisko situāciju uzņēmumā. E, šie uzņēmumu dokumenti varētu būt dažādā formā, e, un ir jāpadomā, kā veidot vienotus noteikumus šai ziņā nākotnē. Varbūt mēs varētu aizņemties pieredzi no Amerikas. Mums ir jādomā par šādu iespēju Proti, vajadzētu pārdomāt par to, kādi noteikumi mums ir vajadzīgi gadu pārskatu jomā. Varētu arī konkurētspējīgā teritorijā kā Eiropā veidot šādu skaidru sistēmu ar vienotiem noteikumiem. Es eh, šeit runāju ne tikai par maziem uzņēmējiem, bet arī par lieliem. Tas attiecas uz lieliem arī tikpat lielā mērā. Un es esmu jurists te komerctiesību jomā, un es zinu, ka dažreiz ir ļoti grūti e, iegūt vajadzīgos dokumentus. Līdz ar to arī izvērtēt šo dokumentu kvalitāti, tāpēc ir nepieciešama palīdzība no daudziem cilvēkiem. Tas maksā dārgi, un tas ir dārgi lieliem un maziem. Mazais vispār nevar to atļauties. Tāpēc es gribu pasvītrot to, ka ja mēs tiešām gribam risināt šo pārskatu arī 4. 7. uzņēmumu tiesību direktīvu, tad mums ir jāstrādā kārtīgi, pamatīgi, lai būtu saprātīgi noteikumi. Tālāk Kariņa kungs lūdzu. Divas minūtes. Paldies, priekšsēdētāji kungs, godamais komisāra kungs. Ja jebkurš no mums šodien dibinātu uzņēmumu, tas vismaz sākumā būtu mikro uzņēmums eiropas savienībā šodien mēs visi zinām ka ir krīze bezdarbs. lai risinātu bezdarba problēmu eiropā mums ir vajadzīgi pēc iespējas daudz jaunu uzņēmumu. secinājums mums vajag pēc iespējas daudz jaunu mikrouzņēmumu. tātad mums būtu jādara viss lai atvieglotu mikrouzņēmumu darbību. mums ir iespēja to reāli darīt proti komisijas priekšlikums atsaukt prasību gada ieskata iesniegšanai tieši mikrouzņēmumiem konkrēti atvieglo mikrouzņēmumu darbību eh, mikrouzņēmumu veidošanu kas mazinātu bezdarba problēmu eiropā. Eh, ir vairāki iemesli kāpēc tas tā būtu. Eh, pirmkārt ir jāsaprot kā es jau uzsvēru ka praktiski visi jaunie uzņēmumi vismaz sākumā ir mikro uzņēmumi. Tātad, ja mēs mazinām prasības, mēs mazinām izmaksas, mazinot izmaksas, mēs atvieglinām darbību. Otrakārt, šāda e, uzņēmuma e, gadi pārskats sagatavošana nav nekādā veidā samērojama ar labumu ne uzņēmumam pašam, ne valstī. Ja jāgriežās pie bankas pēc kredīta, banka prasīs jau aktuālo pārskatu esošo stāvokli nevis tas kas varbūt bija pirms pusgada vai pat vesela gada. un treškārt šis ir konkrēts veids kā mēs varam sākt īstenot komisijas uzstādīto mērķi līdz divpadsmitam gadam par divdesmit pieciem samazināt slodzi eh, maziem vidējiem uzņēmumiem. tātad es aicinu kolēģus ne tikai runāt par mazo un vidējo uzņēmumu atbalstu bet konkrēti rīkoties pieņemot šo lēmumu mikro uzņēmumu atvieglošanai. paldies jums! Paldies, komikundze! Paldies, priekšsēdētāji! Šis jautājums ir ļoti svarīgs un mazie uzņēmumi iegūst aizvien svarīgāku lomu Eiropas uh, situācijā, tomēr maziem uzņēmumiem nav pietiekam daudz stimulu. Eiropas komisija ir izstrādājusi veselu rindu pasākumu ar nolūku atvieglot mikro uzņēmumu darbību un domāt no sākuma par mazo ir ļoti laba ideja. Tad, tad ļoti pareizi būtu sakārtot mazo uzņēmumu jomu, tad vajadzētu veicināt mazo uzņēmumu darbību ekonomikā, tad sākt no maziem uzņēmumiem. Un, lai veicinātu darbu, tad mēs mazinām administrīvo slogu, atvieglojam procedūras, piekļuvu tirgu un padaram vieglāku. Uh, Rezultātā uzņēmumi saglabās savu konkurētspēju, un tas ir ļoti svarīgi krīzes periodā. Tāpēc Lēnes kunga priekšlikums ir pozitīvs. Priekšlikuma būtība ir atbrīvot mikro uzņēmumus no gada pārskats sniegšanas, tas samazinās slogu un arī Dalībvalstīm ir iespēja brīvi izvēlēties, kā realizēt šo ideju, šo direktīvu. Tā kā e, Eiropas Savienība nav harmonizējusi savu darbību šajā jomā pilnīgi, tad dalībvalstīm ir iespēja rīkoties pa saviem ieskatiem, bet un mums, ja mēs gribam kaut ko harmonizēt, tas ir jādara pakāpeniski. Mana valsts ir īpaši slavena ar birokrātiskām tradīcijām, tāpēc pirmais solis vienkāršošanas līmenī ir jāsāk ar grāmatvedību. Mēs strādājam tiešsaistes režīmā, elektroniski, tur ir nepiecieš, nav nepieciešama nekādas lielas procedūras, un tas ir pirmais solis uz priekšu. Paldies, tālāk brīvais mikrofons mums. Uh. Seši cilvēki pieteikušies brīvā mikrofona periodā. Un tas arī ir viss. Lūdzu, Holmaier kundze, viena minūte. Paldies, priekšsēdētāji kolēģi. Esmu pārsteigta dzirdot šo diskusiju. Mani pārsteidzis ir kolēģu teiktais. Manuprāt, jārunā par pašu pirmo soli, par pašiem mazākajiem uzņēmumiem, un šodien mēs runājam par mikro uzņēmumu Vai tad var pateikt nē attiecībā uz šādu mini uzņēmumu? Mēs nevaram tā darīt. Esmu runājis ar, runājusi ar ļoti daudziem mazo uzņēmumu pārstāvjiem. Viņi tiešām gaida eh, šo atvieglojumu viņi grib redzēt kaut ko vienkāršāku. Esmu runājis arī ar banku pārstāvjiem. Bankām arī nav pretenzijas, ja nebūs šī gada pārskata. Banka saka, ka var tikt galā arī bez šiem pārskatiem, un arī caurskatamību tas neietekmēs. Tātad caurskatāmība tiks saglabāta, ja tiks atcelts uzdevums šos pārskats iesniegt. Maziem uzņēmumiem Eiropas tirgu nav milzīga ietekme. Tas neietekmē tirzniecības apriti. Tāpēc eh, ir jāsāk darboties, un paldies Lēns kungam par lielisko darbu. Paldies, Goz, Gozesa kungs, vienu minūtu. Monsieur le commissaire, E, priekšsēdētājs. Es atbalstu daudz argumentus, kurus pieminēja Mārija Taisena, Otmars Kāras un Kasteks kundze. Es e, uzdodu jautājumu, vai pēc grozījuma, kas varēja, pēc kompromisa, e, vai ir nepieciešams bloķēt šo direktīvu, kas ir signāls pozitīvs signāls eh, mikro uzņēmējiem. Komisār, kungs, ar jūs atļauju es gribētu nākt eh, klajā ar priekšlikumu ārpus normām. Vispirms es gribētu aicināt atbalstīt Klauslēnas projektu un būtu nepieciešams, lai jūs pats ņemtu vērā to, kas tiek sacīts par citu direktīvu grozīšanu, lai ļoti drīz mēs varētu nonākt pie harmonizēšanas saistībā ar grāmatvedības noteikumiem MVU ar Eiropas režīmu šajā jomā. Ο κύριος Κέλλη για ένα λεπτό. Kēlīs kungs, viena minūte. Priekšsēdētāja kungs, tāpat kā daudzi iepriekšējā kolēģi. Es arī četros no rīta cēlos, lai atlidotu šeit. Un es esmu ārkārtīgi gandarīts, ka spēju nosēdēt līdz pašām beigām, līdz šai diskusijai, jo šīs divas pēdējās tēmas, tās man ies, iespaido, dod cerības. Uh, tad daudzu miljārdu piešķiršana ar vienrokas vēzienu ir ļoti būtisks solis, bet no otras puses daudz kritiķi saka, ka Eiropas Savienība ir pārliek birokrātiska, bet vismaz tagad mēs esam saņēmušies un esam gatavi veikt pareizo darbību. Uh, Un tas ir pretēji bankām, kas vēl nav izrādījuši nekādu mazāko nožēlu par saviem sliktiem darbiem. Bet no otras puses mums ir ļoti daudz eh, birokrātijas, jātiek ar to galā, jātiek, jātiec pēc šī 25% mērķa, jo ātrāk, jo labāk. Papa Nikolo. Paldies, eh, priekšsēdētāji. Mēs dzīvojam ekonomiskās krīzes eh, apstākļos un mikro uzņēmumu eh, atbrīvošana no pienākuma publicēt gadu pārskats būtu pozitīvs pasākums, lai atbalstītu šos mikro uzņēmumus, arī vidējus uzņēmumus. Un es šajā sakrā piekrītu referentam. Ir pilnīgi skaidrs, ka šis pasākums samazina uzņēmumu izmaksas eh, ceļu ienākumus un dod iespēju labāku sadarbību. Šobrīd ir daudz kolēģi, kas ir nobažījušies par kaut ko, Un mums ļoti rūpīgi ir jāsako tiem pasākumiem, e, kurus mēs veicam, lai piešķirtu impulsu šai nozarei. Mēs kas mums ir jādara pašiem, mums ir jāpalīdz šiem pasākumiem neslēpt un nesagrozīt datus eh, saviem pārskatiem, jo tas varētu krietni vien kavēt un apdraudēt viņu uzņēmumu trajektoriju. Un tāpēc aicinu atbalstīt komisijas priekšlikumu un tomēr virzīties uz priekšu ļoti eh, piesardzīgi, lai nākotnes pasākumi nebūtu kontraproduktīvi. Nākošais balcītis uz vienu minūti. pirmininkė. Kolēģi. Paldies, priekšsēdētāji. Kolēģi, nav nekādu šaubu šodien mikro uzņēmumiem ir jātiek atbalstītiem no visiem iespējamiem līdzekļiem. Un viens no vislabākajiem līdzekļiem ir nodokļu samazināšana šiem mikro uzņēmumiem eh, atbrīvošana no atsevišķiem pienākumiem. Es šodien dzirdēju, e, ka tad, ja mēs vēlamies iegūt kredītu bankā, tad ir jāsniedz bankai zināma informācija, kas ir pareiz dabiska, un vēl papildus informācija, kas atbilst papildus slodzēji. Es domāju, ka E, mikro uzņēmumu atbrīvošana no fiskālās bilances veidošanas ir tomēr ļoti e, noderīga e, uzņēmumu dzīves atvieglošana. Tainskundze, vienu minūti. Vai šeit? Nu, tādā gadījumā vārds komisāram Barņī. Merci, monsieur le président. Paldies, priekšsēdētāji. Malgré leur tardi. Neraugoties uz vēlo stundu, mēs runājam par tēmatu, kas, kā jau tikko tik norādīts, ir ļoti svarīgs. Es visus noklausījos, visus uzklausīju, visus dzirdēju, un es domāju, ka visi ir gatavi atbalsta nepieciešamību samazināt administratīvo kompleksitāti, kas gulstas uz to, ko mēs saucam par mikro uzņēmumiem. Es, es atgādinu, kā teksts, eh, par kur mēs runājam, varētu attiekties uz aptuveni 5 miljoniem uzņēmumu visā Eiropā. Un pēc tam, kad es noklausījos domstarpības vienošanās piekrišanu runājot par darbu kalendāru. Vai pār darbošanās veidu? Es gribētu sacīt un paust pārliecību, kas ir manējā. Es to paudu parlamentu priekšā tad, kad jūs mani uzklausījāt jau, kā pilsonim, patērētājam, es to sacīju arī jūs priekšā MVU, ir jāizmanto vienotais kopējais ekonomiskais lielais tirgus. Tāpēc ar ļoti lielu apņēmību es vēlos teikt, ka mēs varam šo tekstu vēl uzlabot, ņemot vērā dialogu, kāds mums būs ar padomi, un es domāju, ka, kā jau to sacīja Lēnes kungs, Mums ir nepieciešams šis operatīvais signāls. Es uh, ļoti jūtīgi uzklausīja man adresētos komplimentus, kas ir ļoti reti komisijai teikti. Eh, un tika sacīts, jā, jā, vienreiz komisija kaut ko ir eh, izdarījusi, es to atzīmēju jau zināšanai. Es, un es ceru, ka es varēšu jums pierādīt, ka ļoti bieži komisija dara kaut ko saprātīgi, noderīgu un konkrētu. Un Es ceru, tomēr varat jūs pārliecināt, ka es aizvien biežāk varēšu jums, jūs pārliecināt par Eiropas pieliktajiem pūliņiem. Un es eh, neatsakos no domas jūs pārliecināt par to, ka komisija tiešām dara derīgu darbu ar atbalstu un pēc, pa, no parlamenta puses ar parlamentu pieprasījumu. Dāmas un kungi, es domāju, ka šis konkrētais priekšlikums, eh, progresīvais, saprātīgais, dod iespēju krietni vien vienkāršot to nāstu, kas gulstas uz uh, vismazākajiem uzņēmumiem. Šis priekšlikums uh, nesvītros pienākumu sagatavot pārskatus, iesniegt informāciju, kas ir nepieciešama dažādām interesētajām pusēm. Taču tā nekā nevēs nevienam respektēt direktīvas nosacījumus, un šeit es atbildu skaidri tām bažām, ko paudas e, Štrekskungs. Šis priekšlikums dos iespēju adaptēt un koriģēt finanšu informācijas publicēšanas noteikumus nacionālā un reģionālā līmenī. Grāmatvedības noteikums ļoti maz, maziem uzņēmumiem e, tie ir labāki, ka tie tiek pieņemti uh, tajā līmenī, kurā šis uzņēmums strādā, tātad vietējā līmenī. Un visbeidzot, es domāju arī, ka darba grafiks ir ļoti nozīmīgs. Un šie, šie priekšlikumi var tikt īstenot ļoti drīz. Mēs nedrīkstam palaist garām šo iespēju, un es domāju, ka mums ir jāpalīdz mazajiem uzņēmumiem. Kasteks kundze, es ļoti labi dzirdēju, pieminēja vēl citus apāršņus nākotnes termiņus vai runājot par tuvāku nākotni, kad uh, E, tiks e, pārskatīta grāmatvedības direktīva. E, termiņš, pie kur mēs strādājām, jūs, runājat, jūs pieminējāt 2010. gada beigas, varētu būt drīzāk 11. gada sākums, ir termiņš, kuru mēs negribētu neņemt vērā. Un es arī šeit dzirdēju Gozes kunga pilnīgi skaidri pausto rekomendāciju. Mēs izmantosim uh, šo iespēju pārskatīt uzskaits un grāmatvedības direktīvu. Un tik tiešām nav nekādas nesavietojamības, lai varētu nodrošināt progresu, kas ir iekļauts priekšlikumā par mikro uzņēmumiem ar jūsu atbalstu, un tālāk tad mēs varētu virzīties vēl uz priekšu un panākt vēl lielāku progresu runājot par globālu eh, grāmatvedības direktīvas pārskatīšanu. Tādējādi negaidīsim šo globālo pārskatīšanu 2011. gadā, dāmas un kungi, jo es tik tiešām domāju, ka pašreizējā situācijā un es ļoti precīzi pie, pierakstīju vairāku jūsu sacīto, Kariņa kungs sacīto, Fejo kungs sacīto, Svinbornu Eh, kundze sacīto un citu sacīto, eh, ka eh, par situāciju, kādā mēs dzīvojam, par ekonomikas krīzi, un aprieķini rāda, ka ja mums izdosies atveseļot iekšējo tirgu pilnībā, kā ir apņēmies bar, komisijas priekšsēdētājs Barosu, un kas ir mana mandāta būtiskākais, un ja mēs varēsim padarīt šo iekšējo tirgu Eh, straujāk, efektīvāk, tad mēs paši sevi Eiropā uh, varēsim rast eh, izaugsmi 0,5 līdz 1,5%. Mums nav nepie, nebūs nepieciešams meklēt to ārpusē. Sāksim ar to, ka mēs to atradīsim paši savās mājās. Un es domāju, kā jau Lēns kungs ziņoja filozofija, to rāda, ka ļoti lielā mērā šā izaugsme slēpjas 5 miljonos mazo un ļoti mazo uzņēmumu Eiropā ja mēs vēlētos atvieglot viņu darbu. Tā ir šī priekšlikuma filozofija, un es arī eh, dzirdēju Ranirskundz Kāras eh, eh, kunga un citus paustās minimālās prasības vai minimālos standartus. Uh, vēlos norādīt, ka Lēnes eh, kunga ziņojums neizslēdz eh, iespēju noteikt minimālos standartus. Mums ir tomēr jāskatā ar padomu, ko mēs varam darīt šajā virzienā, bet es jūs lūdzu eh, izturēties pret šo ziņojumu kā pret konkrētu prodek, pro, progresu, kā vienu etiku startupu, eh, kas skar 5 miljonus MVU un visas eh, darba vietas, miljoniem darba vietu, eh, kas ir nepieciešams, lai mēs varētu attīstīties saskaroties ar pašreizējām grūtībām. Lūk, tāpēc es vēlētos pateikties Lēnskungam un uh, nodrošināt to, ka pēc balsojuma parlamentā, ceram, ka tās būs pozitīvas, es varēšu ļoti e, drīz ķerties pie darba kopā ar e, padomi, lai šis e, projekts tiktu novests līdz galam attiecībā uz maziem uzņēmumiem lielajā Eiropas tirgū. Lēns kungam vārds. Priekšsēdētāji kungs. Es gribētu pateikties kolēģiem un komisāram. Seši punkti. Pirmais izvērtējums, ietekmes izvērtējums. Komisija ir veikusi ļoti nopietnu izvērtējumu, un tas tika izskatīts ļoti nopietni, ņemot vērā arī tekstu ziņojumu no ekona papildus ziņojums tiks izdarīts. Mēs nesaņēmām atbildi, kaut gan laiks bija. Otrkārt, kompromiss, kas nosaka minimālos likumus, nozīmē, ka nepazudīs jebkādi likumi. Vienkārši notiek vienkāršošanas procedūra. Trešais. Ja ir nepieciešama grāmatvedības dokumenti, lai saņemtu no bankas aizdevumu, tad, protams, tas tiek veikts, bet bieži vien mikro uzņēmumiem tāda nemaz nav vajadzīga. Jo viņiem nebūs jāmaksā tad grāmatvežiem, un tad iespējams, ka viņiem nemaz nevajadzēs kredīt no bankas. Mēs runājam par parasto bilanci, kas visur ir pieejami. Piektais, ceturtais un septītais uzņēmē tiesību direktīvas pārskatīšana ir ļoti sarežģīta. Tur ir daudz jautājumi, kas varbūt aizņems milzīgi daudz laika. Un ja mēs tagad gaidīsim līdz šīm direktīvām un to pārskatīšanas, tad ļoti daudz mikro uzņēmumu vienkārši izputēs. Viņiem jau lobija nav, viņus te neviens neuzklausa. Un tāpēc nevajadzētu sasaistīt šo jautājumu ar šo nākotnes paketes risinājumu. Visbeidzot, tika pieminētas dažādas uzņēmēju sabiedrību, kompānijas un asociācijas. Tās visas, izņemot vienu, atbalsta šo priekšlikumu. Paldies! Ar to arī diskusiju beidzam, trešdien balsosim. Un tagad ir pēdējais ziņojums. 2008. gada ziņojums par konkurences politiku.